Antā otro punktu no FAM komitejas esmu saņēmis pieprasījumu veikt konsultācijas ar Eiropas ekonomikas un sociālo komiteju, lai sagatavotu pašiniciatīvu ziņojumu par sieviešu ar invaliditāti situāciju un tiesībām. Ja neviena no politiskajām grupām vai nepieciešamais deputātu skaits 24 stundu laikā neiebildīs, tad šīs pieprasījums tiks apstiprināts. Ja nē, tad notiks balsošana. Vēlos arī informēt,